Un pašā sākumā man ir svarīgs paziņojums jums visiem. Tas tiešām ir ļoti svarīgs paziņojums. Vai jūs lūdzu nevarētu veltīt uzmanību tam, ko es tagad teikšu? Koleżanki i koledzy. Koledzy. šodien parlamenta ēkā sāks darboties bezvadu internetu sistēma. Mēs e, palaižam šo iespēju. Un pateicoties bezvadu internetu piekļuvei, jūs e, varat izmantot internetu pilnīgi visās vietās e, šajā ēkā. Visā Eiropas parlamenta ēkā varat izmantot dažādu tehniku, datoru tehniku, telefons, tā tālāk. Šis signāls ir pieejams ne tikai plenārsēžu zālē vai komiteju zālēs, bet bezvada internetu var izmantot jebkurā vietā. Praktiski sakot, tik tiešām pilnīgi visos stāvos, visās telpās, Strasbūrā, Eiropas parlamentā jūs varat izmantot bezvada internetu. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Mēs varēsim daudz labāk pārvaldīt savu laiku Eiropas parlamentā. Chciałbym przy tej okazji podziękować. Un šādā, izmantojot šo gadījumu, es gribētu apsveikt un pateikties arī ITEK grupai. Gribētu teikt eh, paldies Raineram Vilanderam, kas sēž man blakus no ITEK grupas. Viņi vadīja šo programmu, um, šo projektu, un kas ir vainagojies ar šādu rezultātu. bezvadu interneta pieejamība ir viens no daudzajiem novatoriskiem soļiem, ko mēs plānojam ieviest šajā gadā. Es gribēju teikt, ka ITEK direktorāts un mūsu kolēģis, arī priekšsēdētāja vietnieks, e, tagad ir strādā pie elektroniskās balsošanas, EP, e, dažādiem E pakalpojumiem, mobīliem pakalpojumiem. Uh, un būs arī piekļuve IPEX websaitam. Tad ir ļoti daudz dažādi šie tehniskie uzlabojumi, pie kuriem mēs strādājam šajā gadā, un tāpēc vēlreiz gribētu pateikties mūsu speciālistiem, attiecīgajiem darbiniekiem, kas ir strādājuši šajā dienestā. Gribu pateikties arī ģenerāldirektorātam un manam kolēģim. Liels paldies jums visiem par šo darbu!